sarunu. Noris ir ļoti svarīgi arī aizsargāt mūsu novērotājs līdz svētdienai un arī pēc svētdienas. Paldies! Paldies! Un tagad darba kārtībā runāsim par eh, lai, eh, ziņojumu par eh, sabiedriskā aprādes digitalizācijas laikmetu dualās sistēmas nākotni. Un tagad vārds Belēt kungam, lūdzu, 4 minūtes. Voorzitter, goedenavond. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labvakar, dargie kolēģi. Rezolūcija, ar ko mēs šodien iepazīstamies, var raidīt patiešām ļoti būtisku signālu. Es saprotu, ka Eiropas parlamentā mums ir jāizveido vai jāparūpējas par pietiekami laba plašsaziņas līdzekļa modeļa izmantošanu. Priekšsēdētājs kundze, tas būs tipiski eiropeisks modelis, jo jūs ko tādu gandrīz nevarēsiet atrast ne, piemēram, ASV, ne Japānā un par Ķīnu vispār šeit nerunāsim. Jāņem vērā, ka šis modelis ir pierādījis savu veiksmi ļoti daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs, piedāvā attīstīt eh, mediju plurālismu, neatkarīgas redakcijas un arī garantē labāku preses brīvību. Bet, diemžēl, pēdējā laikā šis modelis ir sašķobījies. Un spiediens tiek izdarīts eh, no dažādām pusēm, ir eh, tiek taupīti līdzekļi, eh, ir jāņem vērā, kam šeit ir kompetences, un spiediens tiek izdarīts arī uz privātajiem mediju uzņēmumiem un arī uz valsts plašsaziņas līdzekļiem. Bieži vien viņi cieš no negodīgas konkurences, piemēram, internetā. Šī situācija ir novedusi pie tā, ka apra, ir grūtības veikt apraidi un daudziem plašsaziņas līdzekļiem ir grūti noturēties virs ūdens. Tieši tādēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai parūpētos par Eiropas mēdīju modeli, par tā saglabāšanu, lai tas varētu izdzīvot šajos vētrainajos laikos un varētu dzīt spēcīgākas saknes Eiropas zemē. Tādēļ ir nepieciešams konkrēts modifikācijas, ko mēs formulējam šajā rezolūcijā. Pirmām kārtām Es nezinu, vai visi par to ir informēti, bet visas Eiropas Savienības dalību valstis uh, Eiropas padomē ir uzņēmušās uh, garantēt preses brīvību. Un uh, šis uzdevums ir ļoti skaidri atrunāts, un tam ir paredzēts arī konkrēts finansējums, ilgtermiņa finansējums. Tas ir pats svarīgākais. Es domāju, pienācis pēdējais brīdis, lai Eiropas parlaments visām 27 dalību valstīm at, atgādinās šīs saistības, un tās, protams, ir jāievēro, jātur solītais vārds tālāk. Mediju plurālisms un uh, preses brīvība. Tā ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa. Tādēļ mēs vēlamies, lai uh, tiktu izveidot mediju plurālisma monitors. Komisārs Kunze pie tā tagad tiek strādāts eh, pateic pateicoties komisijas iniciatīvai, un es domāju, tas ir ļoti vērtīgs instruments, un to var izmantot dalību valstīs, reģionos, lai varētu parūpēties par mēdīju plurālismu, it sevišķi, ja tas piedzīvo grūtus laikus. Un visbeidzot, es domāju, ka svarīgākais mediju uzdevums ir uh, piedāvāt uh, ziņas internetā tiešsaistes režīmā. Mēs pieredzam uh, tādu kā uh, nervozitātes pieaugumu, pat tādu naidīgumu, jo daudz vēršas pret internetu portāliem un ziņu raidītājiem. Uh, Ehm, mums ir jāpadomā, kā uzlabo šo situāciju, un plašsaziņas līdzekļi šķiet ir piemirsuši, ka pagājuši gadu tika noslēgta vienošanās par ziņu apraidi internetā, un šie noteikumi ir jāņem vērā priekšsēdētājs kundze, es domāju, mums ir arī jāizstrādā tādi modeļi, lai meklēšanas programmas e, un arī internetu operatori sniegtu savu ieguldījumu vispārējā mediju uh, situācijas uzlabošanā. Mēs vairs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, jo savādāk mēs vienā dienā pamodīsimies un konstatēsim, ka Microsoft, Google un Apple ir e, iekarojuši visu mediju pasauli un mēs tur vairs neko nevaram darīt. Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons, ir pieteikušies trīs runātāji. Mikulāši kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētais kundze. Važanī, važanī. Paldies, ka devāt man vārdu, dargie kolēģi, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienībā mums ir jāparūpējas par preses brīvību, par vārda brīvību un ir jābūt pietiekami labam līdzsvaram starp valsts un komercionāliem medijiem. Ir eh, jāgarantē runas brīvība un jāpiedāvā uh, godīgi konkurences noteikumi jo mēs nevaram ievērot tikai vienu principu, tie ir jāplūko kā viens vesels, dažādu principu saspēle, un eh, jāsaprot, eh, kā nacionālajā līmenī tiek pārstāvēti plašsaziņas līdzekļi, kas piedara valstī. Uh, Eh, līdzsvaram starp valsts un eh, privātiem paša, plašaziņas līdzekļiem ir jābūt garantētam, ir jābūt labākai informācijai internetā un visiem ir jāparūpējas par to, lai mūsu patērētāji varētu iepazīties ar interesantu un patiesu informāciju internetā. Un visbeidzot, eh, mēdī brīvība ir demokrātijas fundaments. Paldies! Paldies! Ērenhauser kungs lūdzu. Jā, herzīgi dank. Also, ich denke... Paldies! Es arī domāju, ka duālas mediju sistēmas Eiropas Savienībā var vainagoties ar panākumiem, un mums ir jārunā par uh, to, ka ir jāsaglabā gan šie valsts mediji, gan arī privātie komerciālie mediji ir jāparūpējas par godīgu konkurenci. Diemžēl realitāte no tā atšķiras. Uh, Piemēram, privātajā sektorā e, pieaug monopolu tendences, mums e, ir jāsagādā tām pretspars, un šīs tendences arī tādēļ ir bīstamas, ka tās e, var nodarīt ekonomisko kaitējumu. Protams, ir arī valsts programmas, eh, kas ietekmē eh, informācijas sniegšanu, ir dažādas politiskās partijas, kas ietekmē to, kas tiek pārraidīts, un, piemēram, ir eh, viena raidstacija Austrijā, kas eh, ir ļoti politiski noskaņot, un, protams, tas nav pieņemami, jaņem vērā, ka šād tas eh, neatbilst ne mēdī brīvībai, ne mēdī plurālismam. Es domāju, ka mums ir jāizveido arī tāda agrīnās brīdināšanas sistēma, kas ļautu ātri atpazīt monopol, monopolizācijas tendences, un tad Eiropas parlaments varētu šeit uh, izrādīt pretspāru. Paldies! Tagad Roitovs kundze. Paldies! jiné poznámky. Již dříve přijatá Es vēlējos eh, pieminēt šeit divus aspektus. Audio vizuālo pakalpojumu direktīvu, kas jau tika pieņemta pirms kāda laika, norāda, kādi uzdevumi ir jāveic. Uh, Eh, uzraudzības aģentūrām un ir jāvēro tas, lai eh, tas saturs, kas parādās plašsaziņas līdzekļos, būtu arī bērniem draudzīgs. Manā valstī nevienmēr tas tiek eh, ievērots. Otrām kārtām autortiesību likumdošanas harmonizācija nav pilnībā īstenota. Mums ir jāaizsargā audiovizuālo darbu saturs un, ja mēs runājam par dažādu darbu arhīvu atvēršanu, Tas arī ir princips, ko mēs varētu pieminēt. Es zinu, ka komisija ir apņēmusies pārskatīt šo likumdošanu nākamgad, bet tas attieksies tikai uz muzikālām kompozīcijām, nevis uz audiovizuāliem darbiem. Es vēlējos pavaicāt, vai komisija ir gatava izskaust šo milzīgo kļūmi, vai e, viss darbs, viss šī putra būs jāizstrebi tikai mums komitejās. Tas īstenībā ir 33. līguma pāns. Paldies! Grazie, la parola. Paldies! Paškas kungs lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Dies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos atbalstīt mūsu referenta centienus Ir ļoti labi, ka viņš vēlas organizēt diskusijas par plašsaziņas līdzekļiem. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, ir sevišķi ņemot vērā šo digitalizācijas ēru, jo uh, sektorā pārmaiņas iesoļo septiņoģu zābakiem, un mums ir jāpalīdz valstīm piemēroties šiem jaunajiem apstākļiem. Situācija nav viendabīga, ir privātie mediji, ir valsts mediji, un šīs proporcijas dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas. Bieži vien privātie mediji nav nav vienot savā starpā, un e, šis vispārējais valdošais klimats plašsaziņas līdzekļu jomā ir ļoti nepārskatāms, un viņi nevar piedāvāt pilsoņiem pietiekam labu neatkarīgu informāciju. Politiskie spēki visai bieži iejaucas e, dažādu programmu apraidē, un Protams, eh, arī eh, privāto mediju īpašnieki bieži vien ietekmē to, kas tiek apraidīts. Mums ir nepieciešams vairāk finansējumu, lai žurnālisti varētu būt neatkarīgi un brīvi, un lai neviens viņiem nevarētu uzspiest savu viedokli, lai viņus neviens nekontrolētu. Īstenībā viņi ir noteicēji paši sev, vismaz tā tam vajadzētu būt ideālā gadījumā, jo žurnālistiem pašiem ir jāpieņem lēmums, kādu informāciju viņi izmantos vai nē. Mums ir jānodrošina šīs pārmaiņas. Paldies! Grazie. Eh, ora la parola per la komisija. Paldies, un tagad vārds komisārei Damanakis kundzei. Priekšsēdētāji, komisija apsveic Eiropas parlamenta ziņojumu par uh, publiskā Sabiedriskā apraida digitalizācijas laikmetā duālos sistēmas nākotne ziņojums ir labi līdzsvarots dokuments, jo tas atbalsta pašreizējo duālo sistēmu, kas paredz to, ka ir gan sabiedriskā apraida, gan arī komerciālā apraida Eiropā. Tā kā tas ir aicināts vienā no apsvērumiem mēdī direktīvā, nākotne ir tā, kas ar ko atšķiras eh, apraida Eiropā, un tas ir atzīts arī ziņojumā. Sabiedriskā apraide dalībvalstīs liecina par to, ka dalība, paredz to, ka dalībvalstis pašas organizē sabiedrisko apraidi un organizē arī to saturu. Uh, kā arī finansējumu, ja vien tas neapdraud godīgi konkurenci Eiropas kopienā. Tāpēc arī dalībvalstis nosaka to, kādā veidā tās uh, finansē sabiedrisko, sabiedriskos medijus, uh, tikmēr kamēr tiek ievēroti nepieciešamie priekšnoteikumi. Mēs piekrītam tam, ka sabiedriskajiem apraidītājiem ir jāiz, jā, jābūt iespējām izmantot tās iespējas, kuras piedāvā digitalizācija un dažādas izpl izplatīšanas platformas, balstoties uz tehnoloģisko neutralitāti. Tas ir ticis atzīts arī komisijas pārskatītajā um, paziņojumā, 2009. gada paziņojumā, ar kuru tiek noteikti noteikumi sabiedriskiem apraidītājiem. Mums būtu daži komentāri par diviem elementiem šajā ziņojumā. Vispirms, kas attiecas uz Eiropas uh, eh, padomas standartu monitorēšanu, jeb uzraudzīšanu. Nav, tādu, nav šādu standartu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc arī dalībās, un dalībās arī nevar piešķirt attiecīgo mandātu um, bez dalībvalstu piekrišanas. Arī komisija to nevar darīt. Otrakārt, ziņojumā tiek ierosināts tas, ka tiek teikts, ka dažām dalībvalstīm nav izdevies eh, veicināt Eiropas līmeņa apraidi, bet tas tā nav mm, manāms Eiropas eh, komisijas eh, datos. Saskaņā ar Eiropas komisijas ziņojumu pārraidītāji Eiropas Savienībā kopumā darbojas veiksmīgi, eh, apraidot, raidot Eiropas eh, Savienības līmeņa programmas. Sabiedriskajās apraides organizācijām ir jābūt digilta, digil, digitalizācijas procesa centrā, tām ir jābūt vadošām šajā jomā. Tām ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas, ja tās vēlas eh, tikt galā ar izaicinājumiem, ar kurām mēs šobrīd saskaramies. Mēs ar prieku raugāmies uz turpmāko sadarbību ar Eiropas parlamentu šajā jautājumā, balstoties uz līguma piedāvāto juridisko ietvaru. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam noslēguši diskusijas par šo jautājumu un mēs balsosim 4.12. Tagad izskatīsim Ēlerkunga ziņu.